gribēju runāt par 191. panta interpretāciju. Mums nav nekas, nekāds iebildes, lai būtu viss demokrātiski mūsu parlamentā. Es gribētu teikt, ka mēs nebūsim pārkārtīgi aktīvi, mēs negribam arī darboties pretim mandātam. Mēs zinām, ka šis noteikums attiecās uz sadarbību ar komisiju